uh, sēdes protokolu mēs uh, uh apstiprināsim nākamās uh, sesijas sākumā. Un uh, ja nav nekādu uh, piebilžu, tad es nosūtīšu šīs dienas uh, sēdes protokolu attiecīgām personēm un sēdi pasalinu par pārtrauku.